Allora, la seduta è aperta. Questo cos'è? Sì, sì. Allora, il primo punto all'ordine del giorno reca dichiarazioni del Consiglio europeo. Sāksim mūsu šodienas darbu, un pirmais darba kārtības jautājums ir Eiropadomas 18. un 19. oktobra sanāksmes secinājumi, Eiropadomas un komisijas paziņojumi. Pirms eh, ķeramies pie diskusijām, gribu norādīt, ka saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru jums būs iespēja reģistrēties arī zilās kartītes jautājumiem, izmantojot jauno elektronisko sistēmu. Tāpēc lūdzu atrodiet savu balsošanas kartīti. Un es ierosinu reģistrēties brīvajam mikrofonam pēc iespējas ātrāk un neatlikt to uz vēlāku laiku. Un tagad vārds eh, padoms vadītājiem Donaldam Tuskam. Paldies, priekšādātāji, paldies, Dāvid. Priekšādātājs Asolī, parlamenta deputāti, es gribētu jums sniegt savu pēdējo ziņojumu par Eiropa domē notikušo. Koncentrēsimies uz trim lietām. Pirmkārt, Eiropa doma ir nosodījusi Turcijas vienpusējās militārās aktivitātes eh, Ziemeļaustrum Sīrijā. Un nevienu nav piemuļķojis tās augtais pamiers. Ir jāizbeidz militārās aktivitātes, jāatvelk karaspēks un jāievēro starptautiskais eh, humanitārās tiesības. Jebkādi citi risinājumi nozīmē civiliedzīvotāju ciešanas, uzvaru Daesh un nopietnu apdraudējumu Eiropas drošībai. Eiropa doma arī apstiprināja savu solidaritāti ar Kipru, kas saskaras ar uh, Turcijas nelegāli veiktiem urbumiem netālu no tās krastiem. Par Brexit. Eiropa doma apstiprināja vienošanos, eh, ko sarunu vēdēji ir panākuši Kā jūs zināt, tas viss ir balstīts uz vienošanos, par kur vienojāmies ar iepriekšējo valdību. Izmaiņas, kas ir saistītas ar īrijas Ziemeļīrijas protokolu, tas iepriekš bija zināms kā backstop risinājums. Premjers Džonsons ir apstiprinājis to, ka muitas pārbaudas ir jāveic iebraucot Ziemeļīrijā, un tādējādi būs iespēja izvairīties no muitas pārbaudēm uz Ziemeļīrijas īrijas robežas. Uh, un tiks nodrošināta vienotā tirgus integritāte. Pārskatītā vienošanās bija pieņemama Eiropas Savienībai, tāpēc, ka pirmkārt tam bija īrijas atbalsts, otrkārt to atbalstīja arī Eiropas komisija, nodrošināt to, ka visi mūsu sarunu vešanas mērķi ir panākti, un treškārt šī vienošanās palīdz izvairīties no haotiska Brexita bez vienošanās padomē mēs esam, esam nu pat paveikuši nepieciešamos soļus, lai sniegtu Eiropas Savienības apstiprinājumu, un juridiskais teksts ir pieejams arī jums. Eiropas parlamentam arī ir sava loma spēlējama, un tā ir ļoti būtiska. Situācija ir diezgan sarežģīta. Paturot prātā arī nedēļas nogalē apvienotajā karalistē notikušo un lūgums pēc pagarinājuma 50. panta procesam. Esmu konsultējies ar uh, mūsu līderiem, kā rīkoties, un tuvākajās dienās mēs arī par to lemsim. Ir skaidrs, ka šo konsultāciju rezultāts ļoti lielā mērā būs atkarīgs no tā, ko lems Britu parlaments. Vai arī nelems. Mums būtu jābūt gataviem visiem scenārijiem. Bet kādā lietā ir jābūt ļoti skaidrai. Kā jau teicu, premjerministrs Džonsons sestdien. Se arī norādījis, ka Brexit bez vienošanās nekad nebūtu mūsu lēmums. Bija arī ļoti sarežģītas diskusijas par paplašināšanos. Sakojot uh, komisijas ieteikumiem, lielākā daļa dalībvalstu vēlējās uzsākt uh, pievienošanās sarunas ar Albāniju un Ziemeļmaķedoniju. Par spīti tam netika panākta nepieciešamā vienprātība pagājušajā nedēļā. Manuprāt, tā bija kļūda, un tos esmu arī norādījis valstu un valdību vadītājiem. Es gan izteicos uh, tiešāk nekā tagad. Varu tikai cerēt, ka valsts un valdību vadītāji izdarīs pareizos secinājumus, runājot par paplašināšanās procesu pirms Zagrebas samita nākamā gada maijā. Un kopā ar uh, eh, Fonderlējenu tika runāts arī par Eiropas Savienības nākotni, par tā strateģisko darba kārtību, par uh, budžetu un par nākamā komisijas sastāvu prioritātēm. Esam apņēmības pilni būt eh, līderi klimata krīzes risināšanā, nodrošināt sociāli taisnīgu pārēju ekonomiskajā ziņā, jo tā ir ne tikai nepieciešamība, bet arī izdevība uzlabot mūsu vidi, vienlaicīgi radot darba vietas. Šī ir pēdējā reize, kad kopā ar Žanklodu Junkeru esmu šeit, Eiropas parlamentā, līdz ar to es gribu paust atzinību viņam un viņa paveiktajam. Šie ir bijuši sarežģīti pieci gadi Eiropas Savienībām, bet mums vienmēr ir izdevies ļoti labi sadarboties mūsu dažādās lomas un dažādie skatījumi dažreiz nozīmēja politiskas nesaskaņas. Bet varu bez svārstīšanās teikt, ka Žants Klots vienmēr ir bijis ļoti uzticīgs Eiropai un ir tai kalpojis godam. Un man ir tas gods jūs saukt arī par uh, savu draugu. Paldies, Žanklod! To... Es gribu teikt paldies arī Eiropas parlamentam par pieciem gadiem lieliskas sadarbības. Tas nenozīmē, ka vienmēr esam bijuši vienisprātis, gluži pretēji. Bet es vienmēr esmu jūs cienījis, zinot, ka mums ir kopīgi mērķi aizsargāt mūsu Eiropu un mūsu cilvēkus. Paldies! Paldies, priekšsēdētājiem Tuskam, un tagad vārds komisijas vadītājiem Žanukludam Junkeram. Paldies, priekšsēdētāji! Godāmies padomu priekšsēdētāji, darbie kolēģi! Pagājušā nedēļā man bija aizkustinošs brīdis, kad es piedalījos savā pēdējā sa samitā kopā ar savu draugu Donaldu. Šodien mēs diskutējam par uh, 147. Padu, Eiro padomi manā politiskajā karjerā. Un šodien šī ir 105. reize, kad es uzstājos jūs priekšā plenārsēdē, kas ir Eiropas demokrātijas eh, sirds. Eh, debašu laikā pēdējā reizē man bija jādiskutē par uh, apvienotās karalists izstāšanos no Eiropas eh, Savienības, un ļoti žēl, ka tik daudz no mana mandāta laika bija jāveltī Brexit jautājumiem, tā vietā, lai vairāk domātu par pilsoņiem. Uzskatu, ka tas eh, bija liels laika un enerģijas patēriņš. Komisija ir ieguldījis lielu enerģiju un līdzekļus, lai diskutētu par veidu, kā apvienotā karalista izstātos no Eiropas Savienības un lai nodrošinātu eh, juridisku drošumu un skaidrību visiem izstājoties eh, apvienotajai karalistē. Par, Tas prasīja ārkārtīgi daudz darba. Es uzklausīju premjeru Džonsonu tieši tāpat, kā uzklausīju premjeru Meiju Mei savā laikā, un mūsu sarunu vedēji galvenokārt tie bija. Tas bija Mišels Barņē, e, strādāja, lai apsteigtu laiku un parādīja savu izlēmību un apņēmību. E, vienošanās, kas tika panākta ar apvienoto karalisti, ņem vērā parlamentu prasības visu parlamentu prasības. Es vienmēr paudīšu nožēlu par apvienotās karalistes lēmumu izstāties no Eiropas Savienības, bet vismaz mēs varam skatīties par sevi acīs un teikt, ka esam darījuši visu, kas ir mūsu spēkos, lai panāktu to, ka šī izstāšanās notika sakārtotā veidā un tajā pašā garā. Mēs esam darījuši visu, kas ir mūsu spēkos, lai gatavotu Eiropas Savienību uh, Eh, visām iespējamām politiskajām sakām un notikumiem otrpus eh, Lamanšā. Mums ir ļoti cieši jāsako notikumiem Britu parlamentā, bet nevar eh, iedomāties, ka šis parlaments ratificētu šo vienošanos pirms Westminster to dara. Wir haben uns, Herr Präsident, auch ausführlich. Tāpat, priekšsēdētāji, mēs detalizēti izrunājām daudzgadu finanšu schēmu turpmākajiem septiņiem gadiem, un šajā sakarā es vēlētos runāt par dažiem būtiskiem elementiem. Pirmkārt, uzsverot to, ka laiks rīt uz priekšu, un laiks būs nepieciešams, lai panāktu vienošanos padomē. Pirms, eh, lai, lai to varētu panākt citur, un mēs nedrīkstam nonākt uh, finanšu strupceļā pirmajos divos finanšu schēmas darbības gados. Tāpēc ir būtiski, lai dalībvalsts un pārējie spēlētāji apzinātos, kāda ir daudzgadu finanšu schēma turpmākajiem septiem gadiem. Tā ir vajadzīga Erasmus studentiem, pētniekiem un ļoti daudziem citiem, un tāpēc mums šeit nav tiesību likt viņiem gaidīt. Tas viss ir nepieciešams, lai Eiropas projekts izdotos. Un grūtības rodas no tā, ka mēs nespējam vienoties. Taču es vēlētos atgriezties pie tā, ko piedāvāja komisija, kas būtu pats minimums. Mums ir priekšlikumi uz galda, un pēdējie Somijas prezidentūras priekšlikumi nav pieņemami. Mēs nevaram E, dot iespēju darboties Eiropas Savienībai tikai ar IKP procentu. Priekšsēdētāji, mēs tāpat runājam par paplašināšanos. Esmu ļoti vīlies par lēmumu, vai pareizāk sakot, nelēmumu no pa padomas puses - Albānija un Ziemeļa Maķedonija e, pilnīgi pamatoti gaidīja, ka tiks uzsāktas uh, iestāšanās sarunas ar šīm valstīm, un ir ļoti nopietna kļūda iestājas sarunas ar šīm valstīm neuzsāktas. Tā ir nopietna kļūda, jo, jo tā skār divas valstis, un tā ir nopietna kļūda, ka, jo eh, paliek iespējas, ka Eiropas Savienība dod solījumus, bet tos netur. Paldies! Paldies priekšsēdētājiem Junkeru un tagad dosim vārdu politisko grupu vadītājiem. Vispirms Vēberkungs. Eh, Paldies priekšsēdētāji! Iesākumā es vēlētos pateikties Donaldam Tuskam par viņa darbu piecu gadu garumā, veidojot mūsu kopējo Eiropas nāmu. Viņam bija jāvada sarežģītas Eiropadomas, tāpat viņam bija jāpanāk ievērojams eh, progress savā darbā, un eh, tāpat jāatzīmē, ka mēs visi aizstāvam vienotu ideju. Paldies par veikumu, paldies visas Tautas partijas grupas vārdā. Dārgie kolēģi, pēdējā Eiropadomē! koncentrējās uz Turcijas jautājumu, bet nepieņēma lēmumu, ko mēs eh, gaidījām attiecībā uz eh, kurdiem un Sīriju. Ir daudzi kurdi, kas ir gājuši bojā cīņās, tāpat ir daudzi, kur atrodas eh, gustekņu nometnē Sīrijā. Un Eh, ir ļoti žēl, ka nav, tik, nav noteikti papildu pasākumi eh, šajā sakarā. Tāpat mēs redzam, kas eh, notiek Sīrijā šobrīd, un visiem rodas jautājums, kurā brīdī mēs nosodīsim šādus notikumus. Vai tas notiks tad, kad mēs sajutīsim, ka. Uh, Eh, brīdī, kad eh, mēs jutīsimies skarti, mēs tautas partijā uzskatām, ka kamēr turpina eh, sturt, agresīva attieksme no Turcijas puses, mēs nevaram dot Turcijai iespēju turpināt iestājas sarunas. Nākošais jautājums, uz ko ir jāreģē, ir finanšu jautājums. Somijas priekšlikums ir tīrā provokācija Eiropas parlamentam. Žars Klauds Junkers jau sacīja, ka priekšlikums nav pietiekams, mēs nevaram veidot mūsu nākotni šādiem pamatiem. Un, Es uzskatu, ka parlamentam ir nopietna loma eh, veidojot daudz, nākotnes daudzgada finanšu schēmu. Un arī es vēlētos panākt to, lai Eiropas Savienībai būtu līdzekļi savu uh, atbilstoši saviem uzdevumiem. Un Tāpat eh, ir jāuzsver tādi jautājumi kā pētniecība, Erasmus, jaun, jauniešu programmas. Mēs nedrīkstam tās atstāt novārtā. Tāpat runājot par eh, pagājušās nedēļas Eiropadomi, Ziemeļmaķedonija un Albānija jūtas pieviltas. Mums ir jādomā, kā mēs varam stiprināt stabilitāti Balkānos, un līdz ar to es uzskatu, ka šajos vēsturiskos jautājumos Eiropa doma pagājušā nedēļā cieta fie, ir cietusi fiasko. Mēs daudz esam eh, prasījuši no šīm valstīm. Šīs valstis, eh, Albānija un Ziemeļmaķedonija, ir pielikušas lielus pūliņus, un šobrīd tām tiek aiztirstas durvis deguna priekšā. Un es uzskatu, ka pie, par to ir atbildīga valstu valdība vadība vadītāji, darbie kolēģi, mums ir eh, jāpārdomā mūsu attieksme pret šīm abām valstīm un jākoncentrējas uz visbūtiskāko. Tāpat, eh, dārgie kolēģi, es gribu runāt par politiskāku jautājumu at, politisko grupu vadītāji atbalsta paplašināšanos, iesaistot e, Albāniju un Ziemeļmaķedoniju. Francijas prezidents bija pret to. Mums ir jādod e, perspektīvu šīm valstīm. To es saku savas e, partijas vārdā. Un tagad uh, Pāris vārdi Brexit uh, sakarā. Mēs gaidām, kas notiks tuvākajās uh, stundās Londonā, vai tā būs kafijas vai tējas. Uh, stunda ir ļoti pozitīvi, ka ir panākts kompromiss starp. Uh, starp eh, esošajām problēmām nebūs eh, cietās robežas Ziemeļīrijā, nebūs backstopa, un mums ir jāgaida lēmumu par Britu parlamentā, un pēc tam mēs redzēsim, vai ko eh, šī vienošanās tiek pieņemta. Līdz ar to bumba tagad ir Londonas lauciņā, bet tāpat arī mums ir tiesības pienācīgi izvērtēt visus tekstus, kas ir uz mūsu galda. Mums ir tieši tādas pašas tiesības tos izrunāt afko līmenī, pēc tam plenārsēdē, grupu līmenī, un tāpēc es neradu nekādu iespēju lēmumu pieņemšanai šajā nedēļā. Līdz ar to Eiropas parlaments ir pēdējā institūcija, kur notiks pēdējais izvērtējums, un tas būs ne tikai tehnisks, bet arī politisks līguma sakarā. Bet pēdējās dienas deva mums iespēju beidzot uh, ievirzīt labās attīstības sliedēs šos Brexit notikumus un arī cerīgi raudzīties uz notikumu attīstību nākotnē. Paldies Tautas partijas priekšsēdētājiem Vēberam. Nākošais runātais ir Ačegārcija Pērēs no sociāldemokrāta grupas. Paldies, priekšsēdētāji! Paldies Eiropados priekšsēdētāji, komisijas priekšsēdētāji. Arī es vēlos eh, izteikt savus pateicības vārdus, savus grupas vārdā. Tik tiešām bija ļoti daudzas tikšanās starp eh, padomus un parlamentu pārstāvjiem. Tāpat jāatzīmē, cik bieži jūs devāt savu personisko ieguldījumu, lai mēs varētu sasniegt mūsu kopējos mērķus. Eh, priekšsēdētāji, dāmas un kungi, šī E, Eiropa padomu bija īpaši būtiskā šajā brīdī no vienas puses e, runājot par Brexitu un no otras puses runājot par sasaukumu sākumu, kas ir ļoti būtisks un budžeta jautājumiem. Brexit process bija sāpīgs un grūts visiem. Mēs, sociāldemokrāti, vienmēr esam vēlējušies, lai apvienotā karaliste paliek Eiropas Savienībā, un šajā procesā ik viens solis ir svarīgs. Tāpat Tas attiecās uz uh, soli, ko spēra Britu parlaments nedēļā, lai novērstu Brexitu bez vienošanās. Un tagad apakšanamam ir jāturpina šis darbs un jāizsakās par vienošanos. Un tikai šajā brīdī, kad mēs zināsim, kāds būs Britu parlamenta lēmums, tad Eiropas parlaments īstenos savu atbildību un rīkosies attiecīgi. Tā, šajā sakarā vēlos pateikties eh, Mišelam Barņē Barņē par viņa ieguldītajiem pūliņiem un 27 valstu pūliņiem, pierādot to, ka Eiropas Savienība visiem kopā veido spēku. Par to viengabalainību, kas tika ievērota Brexit sarunu laikā un kā mums izdevās apliecināt to virzienu, pa kuru dosies Eiropas Savienība turpmākajos piecos gados. Un tagad, ja mēs vēlamies būt ticami, tad mums ir jāpāriet no vārdiem pie darbiem. Pilsoņi mums sagaida jaunu eiro. Eiropu ekoloģiskāku, ar lielāku tiesiskumu aizsardzību, ar vairāk sociālām tiesībām, vienlīdzību un caurskatāmību lēmumu pieņemšanā. Tāpēc mēs sagaidām, ka Eiropa doma parāda labāku vadību un ņem vērā izaicinājumus, ar kuriem mēs saskaramies. Pavasarī Eiropas komisija aicināja veidot e, klimatiski neitrālu Eiropu līdz 50. gadam. Šis priekšlikums vēl aizvien nav saņēmis vienbalsīgu atbalstu no valstu vadītājiem. Un mēs, sociāldemokrāti, esam panākuši to, lai jaunais Green Deal būtu prioritāte nākošajai komisijai. Bet Tas būs panākums stāsts tikai tad, ja mūsu rīcībā būs nepieciešamie resursi. Paturēsim prātā, ka strādājošie ģimenes, mazie uzņēmumi būs tie, kuri maksās rēķinu par ekoloģisko pārēju. Tāpēc tā ir jānotiek taisnīgā veidā. Šim nolūkam mums ir nepieciešams taisnīgi ambiciozs finanšu ietvars jau 18. gada novembrī parlaments pauda savu viedokli jaunā budžeta daudzgada finanšu schēmas sakarā, un mēs atbalstīsim tādu budžetu, kur ir eh, jauni pašresursi un kurš atspoguļo Eiropas Savienības prioritātes. Tādā veidā mēs varēsim dot impulsu jauniem instrumentiem, nesamazinot finansējumu politikām, kas ir tik būtiskas - kohēzija, lauksaimniecība, zivsaimniecība. Mums ir jāparedz pietiekami resursi, lai mēs varētu stāties pret pretī tādiem izaicinājumiem kā aizsardzība, migrācija un citi, un arī, lai mēs varētu eh, novērst ekonomiskās grūtības, no kurām cieši tik daudzas eh, ģimenes Eiropā. Mums ir eh, jārisina bērnu nabadzības jautājums, jauniešu bezdarba jautājums. Un, Šajā sakarā mēs atbalstīsim ambiciozu budžetu Eiropas izaugsmai, tāpēc mēs neakceptēsim neko, kas būtu 0,3% no IKP un Eiropas eh, valdībām ir jāuzņemas eh, sava atbildība šajā sakarā. Eiropas Savienība zaudē ticamību tad, kad tā lūdz reformas eh, saviem, savās kaimiņu valstīs, un pēc tam aizvartiem durvis deguna priekšā, tad, kad šīs reformas ir izpildītas. Tāpēc mēs sagaidām, ka tiks uzsākts iestāšanās sarunas ar Ziemeļu Maķedoniju un Albāniju. Šajā sakarā ir daudz darāmā. Saruna ceļš ir garš, bet. Uh, Eh, solījumi ir jāpilda eh, un pabeigt eh, Rietu Balkānu demokratizāciju ir nozīmīgi visai Eiropas drošībai. Tāpat mēs sagaidām vairāk ambīciju starptautiskajā jomā. Mēs atbalstām padomus nosodījumu Turcijai par militāro intervenciju un konkrētu pasākumu trūkumu. Un šajā sakarā izmantošu iespēju eh, paust solidaritātes vēstījumu un atbalstu vēstījumu Kiprai. Mēs nedrīkstam pieļaut to, ka Turcija eh, turpina veikt savus nelegālos urbumus Kipras ekskluzīvajā zonā. Dārgie kolēģi, ir vēl daudz darāmā, darāmā ambicio, ambīcijas ir lielas un apņemšanās ir būtiska. Eiropas parlaments būs uzdevuma augstumos un es arī ceru, ka padome apzinās to lielo sociālo atbildību, kas tai ir, e, kas gulstas šobrīd uz viņiem. Nākošais runātājs e, Dacian Šolas. Paldies priekšsēdētāji. Pirmkārt, Donalds tuvojas stāva mandāta beigas. Man bija tā iespēja strādāt ar tevi komisijā padomē un tagad esot parlamentā. Un esmu vienmēr augsti vērtējis tava darba kvalitāti Eiropai un tavu devumu Eiropas vienotībai jo tu esi pirmais Eiropadomas priekšsēdētājs, kurš pārstāv Austrumu Eiropu. Runājot par padomu secinājumiem Brexit sakarā, mēs e, šķiet jau redzam beidzot gaismu tuneļa galā, un arī mēs redzam, ka mūsu britu draugi ir ar visai lielā um, uh, iztēles spējām, lai panāktu sev vēlam risinājumu. Bet vēl jo labāk, ja tas notiek eh, pozitīvu mērķu vārdā un no parlamenta puses mēs varam paust gandarījumu par to, ka mums beidzot ir vienošanās, un šajā sakarā es vēlos pateikties Mišelam Barņē un viņam darba grupai. Ļoti būtiski mums ir tas, ka eh, notiks eh, apvienotās karalists izstāšanās ar vienošanos, un tagad mēs sagaidām, lai Britu parlaments pabeidz savu darbu, un pilnīgi skaidrs, ka mēs parlamentā nevaram pieņemt lēmumu pirms ir pieņemts uh, gala lēmums un ratificēšana šim nolīgumam Britu parlamentā. Mēs uzņemsimies e, savas atbildības, bet kā jau to sacīja Manfreds Vēbers, ne jau Eiropas parlamentam ir jāsteidz šajā sakarā uh, un visdrīzāk arī tas nevarēs notikt šajā nedēļā. Tālāk runājot par citiem punktiem, kas izskanēja padomē, es vēlētos pieminēt divus. Tas ir budžets un paplašināšanās process. Par budžetu runājot, mūsu grupa piedalījās uh, parlamenta rezolūcijas sagatavošanā, kas pieprasa ambīcijas Eiropai, kuras izpaudīsies budžetā. Un parlamentam ir jāuzņemas sava atbildība ne tikai, lai pieprasītu spēcīgu budžetu, bet arī parādītu to, ka Eiropa netiek veidot tikai ar skaitļiem vien, bet ar ambīcijām. Budžets nevar būt tikai dalība valstu finanšu pārdalījums, bet arī uh, Eiropas ambīciju izpausmu. Mums ir jāstrādā pie pašresursiem un jāparāda to, ka Eiropa var veidot patiesi eiropeisku budžetu. Tālāk runājot par paplašināšanos, kā Rumānijas pilsonis, tātad. Uh, pārstāvot valsti, kura ir guvusi tik daudz labumu no paplašināšanās, esmu dziļi pārliecināts, ka paplašināšanās politika ir jābūt Eiropas politika centrā. Mēs nevaram iedomāties spēcīgu Eiropu, nepaliekot atvērti mūsu kaimiņiem un nepaliekot atvērti tiem, kuri vēl aizvien tic Eiropai, un pat vairāk, iespējams, nekā tās vairākas valsts, kuras ir Eiropas Savienībā. Līdz ar to Eiropas Savienības durvīm ir jābūt atvērtām. Eiropai ir jābūt reformu dzinēju spēkam demokrātiskā ziņā. Mēs nevaram pra prasīt no šīm valstīm īstenot reformas, nepiešķirot viņiem skaidrs ambīcijas un idejas attiecībā uz Eiropas perspektīvu. Tāpat es pilnībā saprotu vēlēšanos padziļināt uh, Eiropas projektu esošajā perimetrā, reformēt Eiropas institūcijas, un tāpēc mēs atbalstām konferenci Eiropas nākotnē. Bet tas nedrīkst ietekmēt Eiropas ambīcijas, lai turpinātu paplašināšanās procesu. Līdz ar to mūsu durvīm ir jāpaliek atvērtām. Paldies, Filips Lambērs no Zaļo grupas. Dārgie kolēģi! man rodas dažādu sajūta. Jo pat Briti izmanto šo franču frāzi, lai raksturotu šo situāciju. Mēs šeit jau agrāk esam bijuši. Tas bija 2018. gada novembrī. Eiropadome svinēja vienošanos ar toreizējo Lielbritānijas premjerministru. Mēs zinām, ko Lielbritānijas parlaments izdarīja vai neizdarīja šo vienošanos. Tādā esam atnākuši te pašā izaispunktā. Tagad viss ir pārstāvju palāts un lordu palāts eh, <clears throat> ziņā, tad Lielbritānijas parlamentam jāpieņem lēmums. Vai nu tas ratificēs, es uzstāju, ratificēs, nevis vienkārši paudīs atbalstu šim vienošanās dokumentam, un tā tad parlaments būs paveicis savu darbu. Mūsu parlaments arī ir varējis veikt savu darbu, un es nevaru iedomāties priekšstādātāju kungs, ka padome nepiešķirs parlamentam laiku, kas vajadzīgs, lai pabeigtu ratifikāciju. Es zinu, ka valsts un valdību vadītāji ļoti ciena šo parlamentu, kaut arī mūsu vidū ir bijuši saspīlējumi brī, brīži, tomēr valda vispārēja uzticēšanās un cīņas gaisotne, un es vēlos, lai tā turpinātos. Nu, var arī būt tā, ka Lielbritānijas parlaments atsakās ratificēt šo vienošanās dokumentu. Tādā gadījumā es teikšu tikai vienu lietu Ja jūs nespējat vai nevarat to izdarīt, nevēlaties to darīt, dārgie Lielbritānijas parlamenta deputāti, tad jums jābūt riekšām vai nu šo vienošanos, vai to vienošanos, ko noslēdza ES un Tereza Mei, nodot tautas balsojumam. Un manā skatījumā tas ir vienīgais drošais veids, kā nonākt pie lēmumu, jo mēs zinām, ka Jebkurā gadījumā tā būs Britu izvēle. Mēs to cienīsimies. Mēs cīnīsimies par to, lai Lielbritānija paliek Eiropas Savienība, taču, ja vairākums pieņems vienošanos, tad mēs to arī akceptēsim un šķirsimies kā draugi. Un tagad dažos vārdos vēlos izteikties par paplašināšanos. Mūsu skatījumā nav šaubu nav par to, ka Rietumbalkāni ir jā uzņēma Eiropas Savienība. Es domāju, ne šo valstu pilsoņi, ne Eiropas Savienības pilsoņi nevēlas, lai šīs, šo valstu pilsoņi paliktu tādā situācijā, kādā tie ir tagad, tātad ārpus demokrātijas un tiesiskuma aptvērumu. Tātad mūsu skatījumā šī ievirzi ir nepārprotam skaidrā. Es dzirdēju, ka Tuska kungs un Junker kungs sacīja, ka pavarot sarunas ar, nepavarot eh, sarunas ar eh, Ziemeļmaķedoniju un Albāniju ir eh, mūsu saistību nepildīšana. Es zinu, ka te ir jābūt vienbalsībai, es zinu, ka Eiropadomu vēlējās iet uz priekšu, taču Weber kungs arī teica, ka divu valstu un valdību vadītāji pieņem lēmumu bloķēt šo lēmumu bija runa par sarunu sākšanu, nevis par noslēgšanu. Jo visi argumenti, kas saka par to, ka vispirms ir jāpadziļina Eiropas Savienība, tie nav pamatoti. Mēs piešķirtu visu laiku, kas vajadzīgs, lai padziļinātu Eiropas Savienību, lai īstenot vajadzīgās politikas un iespējams. Atcerēsties, kad uh, eh, Emanuels Makrons tiks vināts kā lielais Eiropietis. Uh, Tad tagad varbūt mēs saprotam, ka viņš nav tik liels Eiropietis un tik ļoti svinam šai sakarā. Paldies! Priekšsēdētājs Bais, lūdzu. Merci, monsieur le président. Paldies, priekšsēdētāji Nikola Bēr. Debates pēdējā Eiropadomē Eh, attiecās arī uz vienu mūsu dalībvalsti Kipru, kuru nu 45 gadus ir okupējusi, daļu no tās okupējusi Turcija, kurā turpina veikt nelegālus urbumus Kipras eh, teritoriālajos ūdeņos. Pirms dažām nedēļām Turcija īstenoja nelegālas militāras uh, Eh, aktivitātes eh, Sīrijas ziemeļos, kas eh, noved pie tā, ka tiek stiprināti džihādistu grupējumi Daešana al-Nosra nometnē. Un tomēr Eiropa ir iztērējusi 5,6 miljardus eiro migrācijas politikai, piešķirotos Turcijai, lai gan Turcija nav turējusi savu vārdu un Erdogans turpina šantažēt mūs un novirzīt veltīt mums migrantu plūsmas. Vairāk nekā 9 miljārdi ir iztērēti pirms iestāšanas eh, fondos un šobrīd protestu vietā un tā vietā, lai pārtrauktu iestājas procesu Eiropas Savienībai, eh, no Turcijas iestāšanas procesu Eiropas Savienībā apzinoties to, ka Turcija nav saistāma ar Eiropas Savienību, ne geogrāfiski, ne vēsturiski, ne nu, kultūrāli, mums ir jāparāda, ka tās valsts ir pretrunā ar mūsu Eiropas nāciju interesēm. Debats padomē attiecās arī uz daudzgadu finanšu schēmu un tika runāts par pašresursiem un par risinājumu pašresursiem nodokļu veidā. Karbona nodoklis, plastmasu nodoklis, uh, Eh, fiskalitāte eh, kļūst aizvien smagāk izmantojot šos pašus iemeslus, kas ir ekoloģiskie. Bet kādi šeit ir eh, viengabalainība. No vienas puses tiek slēgti brīvās tirzniecības nolīgumi ar visām pasaules valstīm, kuras nerespektē nekādus noteikumus, un tālāk tiek pievienots vēl papildus slānis jau tā daudzslāņainajā fiskālajā sistēmā, kas vēl vairāk apgrūtinās mūsu līdzpilsoņu pirktspēju. Tālāk, runājot par Eiropas Savienības budžetu, visu var rezumēt šādajā, tādā veidā. Maksājiet vairāk, lai iegūtu mazāk. Francija, mana valsts, ir iemaksājusi vairāk kā 100 miljārdus eiro pēdējo 20 gadu laikā un samazinās eh, dotācijas eh, tai eh, KLP ziņā, kas jau apgrūtina Francijas lauksaimnieku stāvokli. Ik pa divām dienām viens Francijas lauksaimnieks izdara pašnāvību ir jāparedz pasargāšanas pasākumu tā vietā, lai e, piespiedu kārtā e, visus iesaistītu globalizētājā brīvajā tirzniecībā. Paldies! Nākošais runātājs Džafrejs Van Orden. Uh, Paldies, priekšstādātāja kungs! Mēs aicinājām Erumsanam izrādīt labo gribu un elastību saistībā ar Brexit. Mēs tagad nesenākajās sarunās to piedzīvojam un arī Eiropadomā kā mainījusies gaisotne. Liels paldies uh, Mišanam Barņeram, Dornalam, Taskam un Žanam Klodam Junkeram. Es ceru, ka atbilstošā brīdī uh, būs pārdoms par to, kāpēc uh, Briti pieņēma lēmumu izstāties no Eiropas Savienības. Un es ceru, ka 2020. gada septembrī būs tehniskās alternatīvas muitas pārbaudēm. Valsts un valdību vadītāji Eiropa padomē pieņem lēmumu virzīties priekš. Viņi vēlas, lai Eiropas parlaments pēc iespējas ātrāk piekristu šim vienošanās dokumentam, un mums tas ir jāizdara. 31. oktobrs, kā izstājas datums, to noteica nevis Lielbritānijas parlaments, bet gan Eiropadome aprīlī. Nav ne mazākās vēlēšanās pagarināt šo termiņu. Daži kolēģi vēl zināt, kā atbilde Lielbritānijas parlaments. Es vēlētos teikt mūsu uzdevums ir nošķirts no tā. Pat ne Ferhofstad kungs nevar te izteikties, uzstāties kā Briseles Berkova kungs. Balsojums notiks eh, apakšpalietā šodien tād, ja balsojums būs pozitīvs, tad es domāju, tas sniegs to signālu, ko daži šeit gaida. Daži vēlas te kaut ko kritizēt, bet mūsu uzdevums nav te piebalsot uh, kritizētājiem. Mūsu uzdevums ir saskaņot politiskās eh, darba kārtības un apliecināt to, ka Eiropas parlaments var pieņemt lēmumu, ka tas vajadzīgs. Un Eiropas Savienībai nav jāpieļauj vēl kārtējā kļūda. Ļausim Brexitam notikt bez kavēšanās. Paldies! Širdevan kungs lūdza politiskās grupas priekšstādātājs. Liels paldies priekšstādātājai! Eiropadomas sanāksmes rezultāti pagājušajā nedēļā atstāja daudz neatbildētas jautājumus, un netika atrasināts daudz no mūsu problēmām patiesībā daudzās jomās. Status quo pat ir pasliktinājies, un viss jautājums par Ziemeļu Maķedoniju un Albāniju padomē un padomas lēmumu šai sakarā izraisīja valdības krīzi Ziemeļu Maķedonijā. tiek sagaidīts, ka mēs risināsim klimata pārmaiņu problēmas, taču tas nenotiek. Es esmu priecīgs, ka Eiropadome atbalsta mūsu, manas politiskās grupas uh, izvērtējumu attiecībā uz Turcijas uzbrukumu uh, kurdiem, kurdu pozīcijiem Sīrijā. No starptautisko tiesību viedokļa šī operācija ir nelegāla. Tagad komisija un padomē ir vienādas domas šai sakarā, kāpēc gan šīs institūcijas neatbalsta mūsu politiskās prasības, kas uh, vairākās politiskās grupās ir izskanējušas, ka tas attiektos uz uh, Turcijas embargo un tas arī attiektos uz atbalstu kurdu pašnoteikšanās prasībām. Mums ir jāpliecina savu politiskā nostāju, jāatbalsta kurdus, sievietes un vīrieši. Uh, Runājot par Brexit, mana grupa pēdējo gadu laikā ir bijusi konstruktīva, lai risinātu šo lielo krīzi, un mēs šeit neapstāsimies. Mēs turpināsim sniegt savu ieguldījumu. Mūsu prioritāte ar vienu ir bijusi atbalstīt mieru Ziemeļīrijā un aizsargāt pilsoņu tiesības. Tagad ir panākt vienošanās, kas, um, par kur tiks balsots apakšpalātā. Palātā kad mums būs ratificēts teksts no Londonas un kad tas būs mūsu rīcībā, tad mums būs e, jāpievērš šīm debatēm tām atvēlētajā laikā. Un es varu jums apliecināt, ka mūsu grupa ies caur šim procesam. Ja mēs šādu tekstu no Londonas nesaņemsim, tāda iespēja pastāv, tad lēmums par e, termiņu pagarināšanu būs jāskata. Un es uz ceru. Es uzskatu, ka Lielbritānijas pilsoņiem ir jāspēj atbildēt uz šo jautājumu vēlreiz, jāsniedz viņiem šāda iespēja. Tuska kungs pastāstīja par problēmām un vienošanās trūkumu, kas ir bijis, taču apsveicu jūs ar panākto rezultātu. Paldies! Liels paldies! Jung, jūs ir kungs, lūdzu. Paldies, priekšstādātāji kungs. Vēlos uh, izteikties tikai par Brexit, Mēs mēģinām š, ar šo tēmatu samierināties vesels trīs gadus kopš referenduma rezultātu. Mums ir jārespektē referenduma rezultāts, kaut, kaut arī balsu Vairākums bija neliels arī Lielbritānijai atbilstoši jārīkojas. Es domāju, Junkera kungam bija taisnība, kad viņš teica, ka pagarinājums nav jāpiešķir neatkarība no tā, vai vienošanās ir vai tās nav. Apvienotāji karalistē ir jādodas prom. Tas ir arī Eiropas Savienības interesēs. Jāļauj Lielbritānija izstāties lēmums, kuru pieņēma Lielbritānijas pilsoņi pirms trim gadiem, nebija milzīgs pārsteigums. Britu eiroskeptismam ir sens tradīcijas vēl no Henrija 8. laikiem, tas ir Lielbritānijas ģeopolitiskās domāšanas pamatā, un tas ir respektējams, taču Eiropas Savienībai arī skaidri jāapzinās izaicinājumi, ar kuriem tā saskarsies, un tā arī jā, jāapzinās savas prioritātes. Eiropai būs jāsaskars, jāsaskars ar migrāciju, reģionālo eh, nevienlīdzību, klimata izmaiņām, tā jānāk klājā ar risinājumu. Ja Eiropa vēlas gūt sekmes, tad tā jātiek vaļā no visiem šēršļiem un arī nogurums pēc Brexita. Uh, ir gaidāms un jābūt arī skaidrai nostāja par jaunajām kandidātu valstīm un Eiropas Savienībai arī jās, jāzina, kas ir arī iekšējie sabotētāji, kas mēģina palielināt šo procesu attiecībā uz apvieno karalisti. Širšanās lēmums tika pieņemts un tāpēc ir laiks doties tālāk. Paldies. To, un tagad vārds Himners kundzei divas minūtes. priekšsādātāji, Tuska kungs, Junka, Junker kungs, Don, dārgais Donaldu Šāns Klot, paldies par jūsu iestāšanos Eiropas Savienības interesēs un par jūsu komentāru par iet. Paplašināšanu es runāšu par Brexit. Tuvāko dienu laikā mūsu parlamentu uzdevums būs izvērtēt izstāšanās dokumentu un atbalstīt to. Mums būs jārisina problēmas saistībā ar sarežģīto balsojumu procesu Liebritānijas parlamenta taču nav šo par to, ka mēs sniegsim savu atbalstu tikai tad, kad apvienotā karalistē ratifikācijas process būs beidzies. Tas uh, rada tādu dežavu sajūtu, jo mēs nezinām, kāds būs vairākums uh, apakšpalāts balsojuma laikā un mēs arī nezinām, kāds rezultāts no tā izrietēs. Īpaši grūti ir secināt, kā tas ietekmēs termiņu. Paužu nožēlu par to, ka atkal mums ir jāsaskars ar uh, nogaidīšanu šai garējā ceļojumā. Pārējais periods saistībā ar izstāšanos uh, bez dokumenta uh, būs atbilstoši jāizmanto un jāuztur turpmākās labākas attiecības. Eiropas saimnības pilsoņu tiesību negatīva atainošana plašsaziņas līdzekļos un arī sekundāro tiesību aktu nepieņemšanu liecina par to, ka pilsoņu tiesības iespējams netiks ievērots. Mums ir jāuzstājas to, lai uh, izstāšanas uh, dokumentā tiktu skaidri norādīts Eiropas Savienības pilsoņu tiesības Lielbritānijā. Tikai tad mēs to varēsim atbalstīt. Paldies, Ivo Pereira kungs. Paldies, priekšstādātāji. Eiropas, Eiropa padome panāca jaunu vienošanās par izstāšanos ar Eiru. Lielbritāniju. Tāpat par sevi ir laba lieta. Tas nepārprotam apliecina to, ka Eiropas Savienība nevēlas sarežģīt Lielbritānijas dzīvi. Patiesībā mēs bijām gatavi vadīt sarunas par izstāju ar trim premjerministriem Kameronu kungu, Meijas kundzi un tagad Džonsonu kungu trim valdībām. Lielbritānijā. Un tas mums ļauj izvairīties no katastrofālas vien, izstājas bez vienošanās. Taču vēl līdz šodienai apvienotās karalists parlaments nav pieņēmis nekādu lēmumu par šo priekšlikumu. Šī parlamenta nostāja, mūsu grupas nostāja ir nepārprotama. Mēs nesniegsim atbalsta balsojumu līdz brīdim, kamēr nebūs e, Lielbritānijas parlaments pieņēmis savu nostāju balsojis. Un pavisam skaidri teikšu, atbalsta balsojums nozīmē ne tikai galīgais balsojums plenārs sēdē, bet vispār jebkāda veida balsojumu šai sakarā konstitucionāla lietu komiteja Eiropas parlamenta. Un kad mēs runājam par apstiprinājumu, Lielbritānijas parlamentā mēs domājam par abām palātām - augšpalātu, lordu palātu un apakšpalātu. Un kad es saku, ka vienošanās dokuments ir jāapstiprina, tad mēs runājam par galīgo ratifikāciju Lielbritānijas parlamentā pēc visu grozījumu izskatīšanu. Attiecībā arī uz uh, to grozījumu, kas pieprasa atkārtotu referendumu. Eiropas parlaments būs gatavs balsot tikko pusnobalsojis Lielbritānijas parlaments. Un jā, termiņa pagarinājums būs vajadzīgs, tad Eiropas parlaments jau ir paudz savu nostāju, mēs atbalstīsim to. Un mēs arī atbalstam priekšstādātāju Tuska svarīgāko politisko paziņojumu, kas šeit izskanēja, ka mūsu lēmums nekad nebūs par izstāšanos bez nostājas bez eh, vienošanās, tad to neatbalstīs ne mūsu politiskā grupa, ne Eiropas parlaments. Paldies. Tagad uz divām pus minūtēm Ferhofštad kungs. Uh, Pirmkārt, es gribētu Van Ordena kungam teikt, ka esmu pagodināts, kā liekat mani kopā ar Berko kungu. Tas eh, ir labāk nekā, ja jūs salīdzina ar Trismau. Jo Berkovam eh, kaklasaitas ir krāsainākas, tās man patīk labāk. Lūk. Gribu teikt paldies priekšādātāju konferencei, ka viņi ir apstiprinājuši to, ka piekrišanas procedūra šai parlamentā sāksies tikai pēc tam, kad visu būs ratificējis Lielbritānijas parlaments. Tas ir ļoti svarīgi, tas ir parādījies arī rezolūcijās. Kolēģi, es domāju, ka mums ir jāizmanto laiks līdz atbalsta balsojumam, lai atrisinātu pēdējās problēmas, kas atlikušas. Eiropas Savienības iedzīvotāji, kur dzīvo apvienotajā karalistē, tiesības. Vēl ar vienu ir palikušas problēmas, kas nav atrisinātas. Ir mazaisargāti iedzīvotāji, 200 tūkstoši šādu cilvēku, kam ir nepieciešama palīdzība. Tāpat arī tie, kam neizdosies ievērot termiņu, Britu parlaments ir norādījis, ka šādus cilvēkus deportēs, bet šādas lietas ir jāatrisina Vispirms, lai nodrošinātu, ka šādi cilvēki netiek deportēti termiņu nokavēšanas rezultātā. Ir atšķirības starp situāciju, kad viss ir nokārtots, un situāciju, kad uh, viss vēl nav līdz galam atrisināts, ja mēs runājam par uh, iedzīvotāju statusu apvienotajā karalistē. Un Izstāšanās vienošanās tekstā arī nav īsti skaidrs, cik neatkarīga būs tur minētā uzraudzības iestāde. Ir jānodrošina absolūti šāds iestādes neatkarība. Pirms šis parlaments varēs dot savu piekrišanu, es gribētu, lai visas manas minētās problēmas būtu atrisinātas. Kolēģi, mēs taču negribam, ka Eiropas Savienības iedzīvotāji kļūst par upuriem vēl vienā Lielbritānijas politikas skandālā. Tāpat gribu izmantot izdevību, lai pateiktu labus vārdus par uh, eh, Žanu Klodu Junkeru, kura gan šobrīd zālē nav, un arī milzīgs paldies eh, Donaldam Tuskam. Eh, šo piecu gadu laikā gan mums nav bijis pārāk daudz izdevību cieši sadarboties, bet gribu viņam vēlēt panākumus turpmākajos darbos. Veiksmi tev! Tur McDonald. Paldies! Eh, tālāk lūdzu Smita kungs pusotra minūte. Priekšādātāji, paldies! Kolēģi, es arī aprobežošos savos izteikumos ar Brexitu, nebūs nekāds pārsteigums. Skotijas vārdā es gribētu teikt tiešām lielu paldies eh, priekšādātājiem Tuskam par viņa darbu līdz šim. Eh, tas viss Skotijā ir ticis tiešām atzinīgi novērtēts, un arī apvienotajā karalistē jūs esat bijis tiešām īsts apvienotās karalistes draugs. Kolēģi, pēdējo reizi, kad tikāmies, eh, lai par šīm lietām runātu, es runāju par um, labticības trūkumu apvienotās eh, karalists parlamentā. Tie nereti ir cilvēki, kas ir pietuvināti parlamentam un mēģina izgāzt jebkuru vienošanos. Nu, es nedomāju, ka pavisam ātri pierādīsies tas, ka man ir bijusi taisnība tā domājot, Bet mēs redzam, ka, piemēram, tiek runāts par Eiropas Savienības iedzīvotāju padzīšanu no apvienotās karalistes, tas skārtu arī pašnodarbinātas personas. Lielbritānijas iedzīvotājiem tika teikts, ka nekas nemainīsies viņu dzīvē, bet lietas jau tagad mainās, pirms vienošanās vēl ir ratificēta. Ir skaidrs, ka mums visiem ir jāstrādā ar saviem partneriem, bet es domāju, ka neviens jau nenoliedz to, ka šobrīd apvienotā karaliste ir pilnīgā haosā. Arī Džonsona valdība nestāv uz stabiliem pamatiem, un apvienotā karaliste jau nav tikai Vestminstere. Atgādināšu par uh, kopīgo vēstuli no Skotijas un uh, Velses premjeriem. Arī Skotijas un Velses parlamentiem ir jāpiekrīt, jāatbalsta šī vienošanās, un mēs nesam šādu piekrišanu pauduši. Nav iespējams Vestminsterē šonedēļ ratificēt vienošanos. Un nu, nekādi nevajadzētu apdraudēt mūsu vai šī parlamenta uzticību. Vienīgā iespējama atbilde ir vairāk laika, lai visu atrisinātu. Paplašinājums ir ticis lūgts, lai gan sakostiem zobiem no Džonsona puses izliekoties, ka viņš to darījis nav, bet tomēr pagarinājums ir ticis lūgts uz gadu vai ilgāk. Un varbūt Džonsons un viņa komanda ir eh, vēl te šķietuši laiku, mēs to neesam darījuši. Mēs esam izmisīgi meklējuši risinājumus un ir skaidrs, ka vajag vairāk laika. Afraid, Alan... Priekšādātāji Alena man vēl, ka izmantoja vairāk laika nekā tev atvēlēts. Es gan eh, biju pacietīga, jo laiks mums vēl ir pietiekami daudz, bet aicināšu kolēģus tomēr ievērot atvēlēto runas laiku. Viena minūte. Uh, Moitena kungam. Priekšādātāji Tusk, priekšādātāji Junker. Nu, mēs eh, te vērojam tādu bezgalīgu izrādi. Eh, Lielbritānijas iedzīvotāji nobalsoja par izstāšanos, eh, rezultāts bija gan skaidrs, bet tā arī nekas nav noticis. Brexit vēl ar vienu nav noticis. Nu, jautājums ir, kā var paskaidrot iedzīvotājiem, Unwahrscheinliche möglich zu machen. Jūs ļoti prasmīgi padarījāt izstāšanās līgumu pēc iespējas nepievilcīgāku un līdz ar to arī izstāšanās pēc iespējas nereālāku. Tomēr pretēji gaidītājam Borisam Džonsonam nu ir izdevies panākt vairākumu par labu ratifikāciju. Taču tagad jūs šeit, Eiropas parlamentā, ratifikācija atliekat un Eiropas Savienības atbalstītājs Džons Berkovs darbojas no savas puses liekot šēršļus balsojumam pēc iespējas pēc, par izstāšanās līgumu apakšpalātā. Tā ir tāda savāda izrāde. Šajā skumjā izrādē es noskatos ar vienu smejošu un vienu raudošu aci. Ar raudošu aci, jo mēs esam vēstures liecinieki tam, kā šeit tiek kropļot demokrātiskie procesi. Ar smejošu aci, jo es zinu, ka Brexit partija dārgie jaunieši jaunieci atrodas šeit un kā šī parlamenta brīvības balss turpinās izteikties un līdz ar to spēlēt uz jūsu kolektīviem nerviem, un tas taču priecē. Mr. Moiton, will you... Moidena kungs, jums zilās kartītes jautājums no Ancela kunga, vai pieņemsiet? No, no, no. It wasn't a blue card. I take all that back. Neatvainojos, tas nebija zilās kartītes jautājums. Tātad jūs negribat uzdot jautājumu? Labi. Tad, tad turpināsim. Epinka kungs, viena minūte. Paldies, priekšsēdētāji! Eiropadome nevarēja vienoties par uh, iestāšanās sarunu uzsākšanu ar Ziemeļmaķedoniju un Albāniju. Nu, nu labi, vien ka tā. Paldies Dievam, paldies Francijai. Šobrīd uh, paplašināšanās netiks uzsākta. Protams, Briti dodas prom un uh, Balkāni grib pievienoties, nu, tas nav tāds labs darījums. Nu, un īpaši jau ne Albānijas gadījumā ar visu tur valdošo korupciju. Albānija ir tādā pašā līmenī kā Kolumbija vai Panama. Ja mēs paskatāmies uz Rumāniju 2007. gadā, visiem šķiet, ka Rumānija ir gatava pievienoties, lai gan korupcija bija problēma. Līdzekļi nonāca Rumānijā un korupcija tikai turpinājās. Viena politiskā krīze sekoja iepriekšējai. Un jau gadiem ilgi komisija arī Turcijā ir barojusi monstru. Tā visa rezultātā mums tagad ir Erdogans. Francija ir bloķējusi paplašināšanos, nu, un es viņam vienmēr nepiekrītu, bet šoreiz tiešām paldies Francijai. Andersons kundze, viena minūte. So we, so we hope... Brexit vēl ir vien ir aktuāls un reāls Ziemeļīrijai. Nu, ja viss tiek sadurķots vēl vairāk un kaut galā tiktu dota piekrišana pašreizējai vienošanai, nu, tad eh, tas situācija nekādu neatrisinās. Šī vienošanās palīdz novērst stingru robežu Ziemeļīrijā, sakārto muitas kontroles, mums ir arī skaidrs režīms, attiecībā uz nodokļiem. Ir arī Eiropas Savienības standarti. Eh, savukārt eh, iedzīvotājiem eh, tiek iespējams zemākie apvienotās karalistas standarti. Tas viss ietekmē to starp vides aizsardzību, trūkst vienlīdzīgu spēles noteikumu. Un tas ir tāds pusceļa risinājums, bet cilvēki vēlas ko reālu un derīgu šim parlamentam arī tas būtu jāapzinās. Un, un tam būtu jādarbojas kā starpniekam, kā veicinātājam. Un jādomā arī par īrijas vienotību, nevis jāguļ pie stūras. For one minute, Miss Harris. Harris skundz, viena minūte. It's straight in front of you, the button. MPs in Deputāti manā parlamentā kavē vienošanos, ko pieprasa iedzīvotāji. Bez vienošanās Brexits, eh, ko ir atbalstījuši iedzīvotāji un vispārējo vēlēšanu rezultāti. Parlamentam nav demokrātiska mandāta otrā referenduma vai Brexit atcelšanas gadījumā. Tomēr tas tiek mēģināts panākt. Maniem cilvēkiem ir nozakta kontrole, kas viņiem pienākas, bet mēs nepadosimies. Par spīti visam lielākā daļa apvienotās karalists iedzīvotāji tā arī negribētu mainīt rezultātus. Es gribu aizstāvēt miljoniem iedzīvotāju, kuri 2016. gadā balsoja pēc savas pārliecības un kam vēl ar vienu ir drosme nepadoties. Viņi parāda labāko, kas ir apvienotajā karalistē ar savu uzstājību un neatlaidību esat eh, centušies graut šo garu un eh, ieraut mūs nebeidzamās sarunās, bet eh, tomēr mana un viņa pārliecība nav sagraujama. Can I... Sorry. Atvainojos, Hārises kundze. Hārises kundze. Vai jūs eh, pieņemsiet zilās kartītes jautājumu no Grapīnī kundzes? Haris kundze, man vienmēr patīk debates. Grapīnī kundze, lūdzu, jums iespēja uzdot jautājumu. Mulțumesc, doamna președintă. Stimată colegă... Paldies, priekšsēdētāji. Jūs savā runā izmantojāt informāciju, vai varētu paskaidrot sīkāk. Jūs sacījāt, ka vairākums Eh, britu pilsoņi nevēlētos grozīt rezo, referendumu rezultātu. No kurienes ir šīs informācija? Mēs dzirdējam, ka ir miljoniem Britu, kas ir parakstījuši petīcijas, ir manifestācijas uz ielām. No kurienes jums nāk šī informācija? Jums kā deputātei būtu jāatbild par saviem vārdiem. Komrez. 54% rezultāts pagājušās nedēļas aptaujā un arī 17,1 miljons, kuri vēl ar vienu ir vairākumā un vēl ar vienu atbalsta savu 2016. gada balsojuma izvēli.